Guten Morgen, meine Damen un Herren. Labrīt. Labrīt, dāmas un kungi. Sēdi ir atklāti. Darbkārtībā eh, mūsu nākamais punkts ir Eiropadomas un komisijas paziņojumi par Eiropadomas galviņu sanāksmes secinājumiem. Parasti mēs tagad dot vārdu Van Rompuy kungam, bet tā kā viņš vēl nav ieradies, nāksies mazliet pagaidīt.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 Es arī varētu jums kaut ko pastāstīt uh, par padomu secinājumiem. Ja neviens nav ieradies, varat arī paklausīties mans komentārs, uh, kamēr ieradīsies Van Rompuy kungs. Nu labi. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Labrīt, priekšsēža kungs. Um, Slaipni lūdzam, un debats jau ir sākušās, dod jums vārdu lūdzu. Priekšsēžkungs, godātie deputāti, Eiropa padomas sanāksim 1. un 2. martā